president Labrīt, kolēģi! Sākam mūsu šā rīta plenārsēdi, un pirmais darba kārtības jautājums ir ēs patvērumu un migrācijas politikas reforma, ņemot vērā patstāvīgo humanitāro krīzi vidusjūras reģionā un Āfrikā. Padomas un komisijas paziņojumi. Un pirmajai dodu vārdu Čiotas kundzei, kura runās padomas vārdā. Lūdzu, Čiotas kundze, vārds jums. Prieksēdētājs kundze, godātie deputāti! Migrācijas situācija vidusjūrā ir būtiski uzlabojusies pēdējo gadu laikā. Uzlabojusies tādā ziņā, ka arvien vairāk bēgļu droši ierodas Eiropā. 18. gadā apmēram 150 tūkstoši likumīgo bēgļu tika reģistrēti dažādos eh, reģistrēšanas eh, birojos. Un tas ir apmēram par ceturdaļu eh, mazāk nekā 17. gadā un pēdējo četru gadu laikā zemākais skaitlis. 18. gadā 92% migrantu mazāk ieradās Eiropas Savienībā salīdzinot ar 15. gadu. Tas nozīmē, ka mūsu īstenotās politikas un drosmīgā rīcība, kā arī apņemšanās sadarbībā ar izcelsmes un tranzīta valstīm, visi šie pasākumi ir atmaksājušies un rezultāti ir redzami. Un tomēr joprojām bojā gājušo skaits ir nepatīkam augsts, mums ir jādara vēl daudz vairāk, lai to samazinātu. Tomēr 18. gada skaitļi ir samazinājušies par ceturdaļu kopš 17. gada, un tā saucamais centrālais vidusjūras ceļš bēgļu skaits tajā plūsma ir samazinājusies par 50%. Kopš 15. gada Lībijas krasta satiksme ir izglābus apmēram 50 tūkstošus migrantu. Tas ir būtisks skaitlis. Eiropas Savienībai ir būtiska loma šo skaitļu samazināšanā, un es vēlētos varbūt pieminēt Lībijā notiekošo un arī to, ka Eiropa ir iedibinājusi īpašu fondu Āfrikai. Kopš 14. gada Eiropas Savienība ir mobilizējusi 338 miljonus eiro Lībijā īstenotos projektos, un 318 ir atvēlēta Eiropas Savienības Āfrikas fondam ārkārtas palīdzībai un 20 miljoni divpusējai palīdzībai. 21 miljons ir konkrēti aizgājis, lai palīdzētu Lībijas krasta satiksmai, tos eh, apmācot krasta satiksmes eh, ierēģņus, un mēs esam izveidojuši arī Tripolē vairākus eh, īpašus migrācijas punktus un palīdzam izveidot arī Lībijas jūras glābšanas centra nodaļu. Sofija ir piedāvājusi pavisam kopā 237 krasta apsardzes darbiniekiem īpašu apmācību, un mēs esam viņus apmācījuši konkrētās procedūrās. Par mūsu atbalstu Lībijai. Būtisks Eiropas trasta fonda finansējums 134,7 miljonu apmērā ir domāts, eh, lai palīdzētu migrantiem šajā valstī. Mēs eh, atbalstam arī nevalstiskās organizācijas, eh, kuras palīdz migrantiem atgriezties savās izcelsmes valstīs. Un pār par 16 tūkstošiem migrantu 2018. gadā ir izmantojuši šās programmas atbalstu un pāri par 19 tūkstošiem 2017. Eiropas Savienība, runājot par evakuācijas un tranzīta mehānismiem, sadarbojas ar šīm organizācijām. Un pēc šā mehānismu uzsākšanas 17. gadā pāri par 280 e, tūkstošiem cilvēku ir ieguvuši šā mehānisma ietvaros. 2018. gada decembrī pēc vairāku mēnešu sarunām ar atbildīgajām iestādēm apvienotās nācijas atkal un vēlreiz ar Eiropas Savienības atbalstu ir izveidojuši Tripolē pārcelšanās punktu vai nodaļu. Un tas ir pirmais šāda veida centrs Lībijā, kurš palīdz migrantiem, kuri no migrācijas centriem ir izlaisti un šobrīd ir nonākuši tādā kā baltajā pelēkajā zonā. Godātie deputāti! Vidusjūras ceļi, pārcelšanās ceļi ir ļoti dažādi, un pagājušā gada jūnija secinājumos padome izstrādājot vadlīnijas un prioritātes, uh, ir uzsvērusi to, ka mums ir jāturpina īstenot jau iedibinātās politikas eh, centrāla vidusjūras ceļā un austrumu vidusjūras ceļā. Par šo austrumu vidusjūras ceļu runājot, varbūt tas nav būtiskākais bēgļu pārējas eh, plūsmas eh, vektors, un tomēr Turcijas zemes robežas pārējošo skaits mums joprojām liek justies modri. Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumā, vienlaicīgi sadarbojoties ar Rietumu Balkānu partneriem, šī sadarbība turpinās. Turpinās tādā ziņā, ka visas vidusjūras valstis, kuras sastopas ar, šo, ar šīm problēmām, visas ir gatavas eh, sadarbībā palīdzēt Āfrikai. Pēdējo gadu reģionālais eh, dialogs tajā skaitā arī kartūnas, proc kartūnas process, ir sagatavojis konkrētu rīcības plānu dziļākai un niansētākai sadarbībai ar mūsu Āfrikas sadarbības partneriem. Tam tomēr ir nepieciešami konkrēti finanšu līdzekļi. Es jau pieminēju Eiropas Savienības trasta fondu Āfrikai, un tam ir atvēlēti 4 miljārdi eiro, lai palīdzētu galvenajiem Āfrikas kontinenta migrācijas ceļiem. Vēl bez tam jaunas sadarbības iniciatīvas jau ir parādījušās, piemēram, Eiropas Savienības un Visāfrikas eh, samits, kas ir paredzēts janvāra beigās, un ar uh, Šo konferenci mēs vēlamies niansētāk parunāt par problēmām un vēlamies izveidot arī regulārāku sadarbības un diskusiju fórumu ar mūsu Āfrikas partneriem. Prieksēdētājs kundze, dāmas un kungi! Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība pārstrādā savus patvērumu migrācijas politikas punktus, padome Rumānijas prezidentūras laikā ir gatava dot savu, iet, savu artavu šajā darbā. Starp Eiropas parlamentu un padomi notiek eh, auglīgs dialogs, kurā mēs jau esam panākuši balss no zāles, kuru mēs nedzirdam priekšsēdētāju. Kundze, lūdzu, respektējiet runājošo. Paldies! Kundze, lūdzu, respektējiet runātāju. Lūdzu, turpiniet! Čelts kundze turpina. Rumānijas prezidentūra ir gatava turpināt iepriekšējo prezidentūru iesākto, lai panāktu būtisku progresu. Mēs strādājam pie vairākiem likumdošanas aktiem, piemēram, pie Schengenas robežu kodeksa, vīzu kodeksa, dažādiem citiem likumdošanas aktiem, un prezidentūra ir apņēmības pilna pabeigt trilogus, kur ir aizsākušies un šobrīd turpinās līdz parlamenta vēlēšanām maiņā. Visi likumdevēji, visas institūcijas tiešām daudz dara, lai panāktu interinstitucionālo sarunu rezultātus. Un tomēr Joprojām eksistē viedokļu atšķirības starp dalību valstīm par būtiskiem patvērumu reformas aspektiem, galvenokārt par Dublinas regulu. Protams, ka visas dalību valstis e, ir vienotas savā apņēmībā, ka solidaritāte un atbildības sadalījums ir būtiska Eiropas Savienībā. Un tomēr šī apņēmība nav mums ļāvusi panākt konkrētus rezultātus šīs vēlmes īstenošanai reālajā dzīvē. Es uzskatu, ka dalību valstu apņēmībai un gatavībai rīkoties ir jābūt atbalstītai ar konkrētiem pasākumiem tieši ārējo robežu dalību valstīm, kā tām rīkoties. Un nav arī konkrēta formula, kā šo solidaritāti īstenot. Protams, ka situācija ir ļoti daudzšķautņaina, un to vislabāk varbūt pierāda tieši tas, ka neskatoties uz to, ka bēgļu un migrantu skaits ir būtiski samazinājies, joprojām Eiropā patvēruma meklētāju un pieprasījumu skaits ir ārkārtīgi augsts, un šo slogu vis, visvairāk izjūt tieši ārējo robežu dalību valstis. Tāpēc, ja mēs vēlamies struktūrāli risināt šo situāciju, mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība. Paldies! Balsts no zāles, ko nedzird tulki. Priekšsēdētāji, lūdzu, kolēģi, respektējiet runātājus un lūdzu nepārtrauciet. Es jums došu vārdu vēlāk. Balsts no zāles. Jā, paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad dodu vārdu Avramopolis kungam. Šis ir ļoti eh, sarežģīts un emocionāls jautājums, tāpēc eh, būsim koncentrēti. Komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Man ir tāds iespējas, ka mēs jau atkal un atkal runājam par to pašu jautājumu tādos pašos apstākļos. Taču, lai arī konteksts ir mainījies, un uh, nelikumīgu imigrantu skaits ir ievērojami samazinājies. Eh, dažas politiskās tendences, jeb attieksmi joprojām nav mainījušās. Un tā jau atkal mēs esam šeit. Vispirms vēlos teikt, ka priecājos par to, ka ir izdevies rast risinājumu, lai visi imigranti, kas atradās uz diviem NVO kuģiem, eh, varētu izkāpt Maltā. Bet nevajadzētu arī eh, mums pašiem mēģināt apmuļķot sevi. Šis te gadījums eh, ar to vien nepietiek. Un ir apkaunojoši tas, ka e, tas notika jo īpaši Ziemassvētku laikā. Eiropas Savienības pamatā ir e, cilvēku e, tiesības, cilvēku vērtība un solidaritāte. Mums tās ir jāaizstāv. Un ja cilvēku vērtība un solidaritāte netiek uzturēta, tad mēs nevaram runāt par Eiropu. Komisijā mēs centāmies koordinēt uh, uzņemšanu uh, dalībvalstu starpā, lai nodrošinātu to, ka šie cilvēki var izkāpt Eiropas krastos. Es um, uh, dienu un nakti sazinājos ar vairāku valstu ministriem. Es arī publiski vērsos pie visām dalībvalstīm, lai tās izrādītu lielāku solidaritāti. Un tas ir vēstījums, kuru uzturēšu dzīvi arī turpmāk jo mēs nevaram um, spēlēties ar cilvēku dzīvībām jūrā. Vispirms es vēlētos um, uzteikt Maltu, kas ir viena no mazākajām dalībvalstīm par izrādīto solidaritāti un drīz grasos tur viesoties. Vēlos arī pateikties visām dalībvalstīm, kuras piekrita uh, uzņemt uh, imigrantus, kas izkāpa Maltas krastos, uh, Vāciju, Franciju un daudzas citas. Visas šīs valstis ir izrādījušas Eiropas solidaritāti viskonkrētākajā iespējamā veidā. Bet Eiropas Savienība nevar gluži vienkārši turpināt paļauties uz organizētām ad hoc eh, pieejam, organizējot šo izkāpšanu. Kā zinat, vakar viesojos Itālijā un notika konstruktīvas eh, diskusijas ar premjeru Konti un iešliet ministru Salvīnī. Mēs visi esam apņēmības pilni izveidot patiesu Eiropas solidaritātes mehānismu, jo um, Ne tikai ar, Eir jo tikai ar Eiropas pieeju mēs varam tikt galā ar šo izaicinājumu. Un uh, šādien situācija tam ir pierādījums. Nelikumīgo imigrantu skaits netuvu nav tik liels kā pirms uh, trim gadiem un par 18% uh, mazāks nekā pagājušajā gadā. Es aicinu uh, visus atvērt acis. Mēs vairs nevaram runāt par imigrācijas un bēgļu krīzi šobrīd, lai arī daži uh, to cenšas tā, par tādu iztēlot. Un imigrantu uh, skaits ir samazinājies, bet vienlaiks mums jāatzīst arī, ka daži imigranti un bēgļi arī turpmāk centīsies iekļūt Eiropā pat, ja uh, viņu skaits šobrīd ir daudz mazāks. Un nav tā, ka ar to mēs nevaram tikt galā. Bet mēs varam zaudēt kontroli pār notiekošo, ja dalībvalstīm ir jā, jārīkojas katrai pašai par sevi. Tāpēc mums ir nepieciešams paredzams un ilgspējīgs mehānisms, kas darbojas. Tas ir izšķirīgi Eiropai, lai tā varētu izpildīt savu morālo un cilvēcisko pienākumu, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu risinājumu eh, taisnīgai patvērumu politikai un sistēmai nākotnē. Un tāds ir mērķis mūsu kopējai imigrācijas un patvērumu reformai. Pirms tā tiek īstenota, komisija ir gatava strādāt ar dalībvalstīm, lai izveidotu pagaidu mehānismus. Tie ļaus mums nodrošināt solidaritāti uh, ar tām valstīm, kurām e, visvairāk ir jātiek galā ar šo problēmu. Un tā, šis risinājums būs kā tilts pirms stāsies spēkā jaunais Dublinas risinājums. To teicu decembrī un turpināšu atgādināt līdz brīdim, kad mums izdosies to panākt. Šobrīd ir pienācis laiks pabeigt uh, Eiropas uh, patvēruma noteikumu reformu. Šobrīd ir pienācis laiks valdībām uzņemties savu atbildību padomē un pārtraukt vainot visā komisiju. Es ceru uz uh, to, ka parlaments arī turpmāk atbalstīs mūsu. Un noslēgumā vēlos paust savu pateicību parlamentam par tā atbalstu visu šo četru gadu garumā. Pateicoties jūsu atbalstam, mums ir izdevies uh, panākt rezultātu un esam pārliecināts, ka mēs varam panākt uh, vēl daudz vairāk arī nākotnē, bet mums ir ļoti maz laika, mums ir atlikuši tikai trīs mēneši, izpildīsim mūsu pienākumu, darīsim savu darbu. Paldies! You, Paldies, komisāra kungs. Pirms es dodu vārdu grupu pārstāvjiem. Eh, pirmajā sārunu raundā neuzklausīšu zilās kartītes jautājumus, un eh, tad iespējams, ja paliks laiks, tad varbūt beigās. Pirmais CTP e vārdā Diezde Meras kungs. Priekšsādātājs kundze, kaut arī vidusjūras krīze ir pievērsusi uzmanību uz eh, steidzamajām vajadzībām, tāpat arī parādīja to, ka ir eh, ierobežojumi tajos instrumentos, kas mums ir ēs migrācijas eh, politikā. Un jau tika noteikti sākotnējie politikas pamatprincipi, bet tagad. Uh, situācija ir mainījusies un kopienas iestādes vēlas panākt nepieciešamo solidaritāti. Un tagad šajā priekšlikumā pasākumi jau vien ir solis uz priekšu. Eurodak, tāpat Eiropas patvēruma aģentūra, kopīgais pārmitināšanas satvars var e, palīdzēt, ja ir politiskā vēlme, bet ir jāturpina strādāt un jāreformē Dublinas sistēma. Uh, jo pēc eh, tam, kad komisija nāk klajā ar savu priekšlikumu, joprojām ir dažādi viedokļi dalību valstīs, un tāpēc nevar sākties sarunas ar parlamentu. Savienībā ir visas iespējas pārvarēt šo krīzi. Eh, Steidzamības fonds Āfrikā eh, un e, dažādi citi instrumenti. Un vēl bez šiem septiņiem likumdošanas priekšlikumiem paredzēti arī budžeta pasākumi nākamajā daudzgadu finanšu schēmā vairāk kā 10 miljārdu eiro apmērā. Neaizmirsim arī, ka e, šis ANO migrācijas pakta parakstīšanas uh, elements um, arī ir daļa no solidaritātes, bet tā vēl ir jāpastiprina attiecībā uz šiem cilvēkiem, kas bēg no šausmām, cilvēki mirst jūrā vai nokļūst eh, noziedznieku uh, rokās. Ir jābūt spēcīgai apņemšanai solidaritātes jomā, uh, pretēji egoismam un netāredzīgiem uh, Eh, politiskiem risinājumiem ir eh, tas risinājums, uz ko mums jāvirzās. Paldies! Q. Paldies! Tagad došu vārdu Fajons kundzei S&D vārdā pusotra minūte jūsu rīcībām. Paldies priekšsādātāji! kolēģi, mūsu fragmentētā patvēruma politika dehumanizē cilvēkus, kas eh, bēg no kara, no krīzes zonām uz Eiropu. Pēdējais piemērs tam ir traģiskais stāsts, ko pieminējāt 49 eh, cilvēki tika, bija eh, iestrēguši vidusjūrā un neviena no dalību valstīm nevēlējās um, pieļaut, lai šis kuģis ieceļotu viņu teritoriālos ūdeņos. Divas nedēļas šis kuģis nevarēja pietauvoties um, kādā krastā, un uh, bija šī uh, vēlā lēmuma pieņemšana. Un, uh, Es eh, vēlos uzteikt tās valstis, to starp manu valsti, kas eh, piekrit uzņemt bēgļus. Katrs šāds gadījums parāda to, ka mums nepieciešama kopīga reakcija uz šādām situācijām. Bet kad tad mums būs šāda kopīga pieeja? Nepieciešams reformēt patvērumu sistēmu, uh, kas eh, būtu mūsu dalību valstu vislabākajās interesēs nepieciešama patvēruma sistēma, kas eh, būs ilgtspējīga. Un eh, pirms diviem gadiem šāda reforma tika pieņemta mūsu parlamentā, piekrīt, piekrītu komisāru kungam, ka vaina un atbildība tagad gulstās uz padomes pleciem. Uh, Un es domāju, cik vēl daudz šādu traģēdiju jāpiedzīvo, pirms mēs sāksim rīkoties. Mums ir jābūt drosmīgiem savās rīcībā un uzticīgiem saviem principiem un Eiropas solidaritātei, un tikai tā mums būs kopīgi risinājumi un atbildes. Paldies! Pusotra minūte EKR vārdā Stīvensas kundzei. Blijven in herhaling vallen. Godātie kolēģi, Mēs patiesību sakot tikai atkārtojamies. Es eh, atsaukšos uz eh, Gija Ferhofštata teikto pagājušā gadā. Viņš eh, minēja nepieciešamību reformēt Eiropas migrācijas noteikumus, un viņš savulaik pārmeta padomēji kavēšanos šī jautājuma risināšanam. Uh, Tajā pašā laikā tika runāts par eh, migrācijas centra izveidi, kur katrs migrants varētu iekļaut, iesniegt savu prasību. Eh, bet, eh, nu, ir taču tik ļoti daudz cilvēku ceļā, un Eiropa nevar pilnīgi visus uzņemt. Nepieciešams noteikti maksimālos ierobežojumus migrantu uzņemšanai, bet kamēr parlaments, tāpat kā Ferhofštats, mm, skatīs šo dosie tikai kā atvērtu robežu jautājumu, tad daudz eh, priekšlikumu reformu jomā beigu beigās saskarsies ar padomes atteikumu. Un tad beigu beigās tiešām nāk muļķīgi priekšlikumi par gaisa tiltu starp Āfriku un Eiropu, un tad eh, pārsteigums, ka šie priekšlikumi tiek noraidīti. Uh, Daudz priekšlikumu joprojām ir iestrēguši. Ir e, nepieciešams ierobežot e, nekontrolēto plūsmu, tāpēc jākoncentrējas uz ārējo robežu uzraudzību un jāatbalsta dalībvalsti šo uzdevumu veikšanām. Paldies! Tagad e, liberāļu un demokrātu vārdā Vikstromas kundze divas ar pus minūtes jūs var rīcībā. Paldies priekšsēdētāji! Pirms pusotrā gada divas trešdaļas parlamenta mm, apstiprināja Dublinas regulējuma reformu. Pēc sarežģīta darba mums e, izdevās atrast kompromisu starp piecām grupām, e, kur šāds kompromiss tiešām bija nepieciešams. Mēs balsojam par priekšlikumu, kas nodrošinātu solidaritāti starp dalību valstīm kura katrai dalību valstī būtu pozitīva loma spēlējama, koriģējot pašreizējās sistēmas iztrūkumus. Mēs uzlabojām komisijas priekšlikumu, lai nodrošinātu nekavējošu reģistrēšanu un drošības pārbaudi pieteikumu iesniedzējiem un arī samērīgu līdzsvaru, lai atvieglotu nastu, kas gulstas uz dalību valstu pleciem un nodrošinātu arī kopīgu atbildi. Mūsu eh, teksts palīdz eh, labāk strādāt ar iestādēm, nevis mm, eh, censties atbalstīt kontrabandistus. Es vēlētos tā, lai būtu mm, atbilstīga sistēma Eiropā, lai mēs aizsargātu tos, kuriem ir nepieciešama aizsardzība un kas ierodas šeit. Un tie, kuri neizpilda kritērijus, būtu jāsūta atpakaļ. Mēs savu mājas darbu esam paveikuši šeit, bet ko tad dara dalībvalstis? Dalībvalstis ir arvien dziļāk un dziļāk ierakušās eh, ierakumos. Šķiet, ka tās tikai rūpējas un satraucas par sevi un nevēlas rast kompromisu. Citēšu Avramopolus kungu. Atveriet acis, mēs visi eh, esam iekavējušies migrācijas jomā un tomēr eh, ir tie, kuriem izdodas eh, nokļūt mūsu krastiem, par tiem mums ir jāuzņemas atbildība un mums ir jārīkojas visiem kopīgi. Rezultāti, kādus mēs redzam dalībvalstīs, ir tāds, ka izglābtajiem cilvēkiem gā, nedēļām ir jāgā, jāgaida eh, lielā izmisumā. Un eh, te tad arī parādās visas šīs problēmas dalību valstīm un latiņa krītas arvien vairāk. Un ticiet man, die, tiesāšanas diena pienāks, un eh, kāpēc tad jūs eh, pieļaujat, ka kaut kas tāds notiek? Kāpēc? Neviens nu, nevar sniegt atbildi uz šo jautājumu, pilnīgu atbildi, bet mēs zinām, ka eh, mums izdodas vienoties, izveidot sistēmas, izņemot cilvēku jomā, un tagad ir pienācis laiks sasniegt rezultātus. Thank you. And... Paldies! Un tagad zaļo Eiropas divās alianses vārdā <clears throat> Lambēra kungs. Paldies! Naktī viss šķiet melns. Man bija vēl, bet man bija jākāp laivā. Bija, eh, nu, atskanēja šāvieni. Es dzirdēju, ka uh, cilvēki kliedz. Es domāju, ka es miršu. Lūk, kolēģi, um, tā ir liecība, tikai viena no liecībām. Uh, ko saņemam no cilvēkiem, kas cenšas šķērsot vidusjūru. Runa ir par cilvēkiem, kur gluži vienkārši vēlējās izkļūst, nu, izkļūt no ēles. Ja Eiropa nevar palīdzēt visiem tiem, kas cieš, tai tomēr ir jāuzņem sava atbildības ārtāvu. Jo īpaši tāpēc, ka Eiropa ir vainojama arī um, tajā, kas liek šiem cilvēkiem doties um, migrācijas gaitās. Un Eiropa uh, sadarbojas ar uh, Sudānu uh, vai Lībiju, un uh, šobrīd ar Eiropas līdzekļiem mēs uh, finansējam uh, kaujinieku uh, grupējumu šajās valstīs. Mērķis ir pavisam skaidrs, uh, lai netiktu iesniegts neviens uh, patvērumu pieteikums. Uh, un Austrijas iekšlietu ministrs nāca klajā ar attiecīgiem paziņojumiem uh, jūlijā. Uh, de facto to atbalstīja gan labējie, gan uh, kreisie uh, padomē. Un jūs, uh, ministrs kundze, zinat, uh, kas ir vai, uh, kas, uh, pateicoties kam ir samazinājies imigrantu skaits. Uh, Mēs esam līdzinātāji, mēs, eh, sazinam, mēs sadarbojamies ar šiem režīmiem, kas eh, mīda kājām cilvēku cieņu. No Beļģijas līdz Itālijai, no Ungārijas līdz Francijai dažas valdības eh, padara imigrantus par noziedzniekiem un arī padara par noziedzniekiem tos, kas viņiem palīdz. Un Vīkstrēms kundzes vadībā šis parlaments pieņēma pavisam citu nostāju, kas uh, vēršas pret populismu. Mums ir drosme vērsties pret uh, nacionālo egoismu. Eiropa var uh, darīt ko vairāk, tai ir jādara kas vairāk, tā var uh, darīt ko labāku. Un Eiropai nevajadzētu atteikties no savām vērtībām. Paldies! Thank you. And... Paldies! tagad apvienoto kreiso un uh, e, ziemeļu zaļo kreiso vārdā Ernstas kundze. Paldies, komisāra kungs, par jūsu runu, bet par ko padome lāgā vēlas ar mums runāt tos jautājumus, vai par šiem 40 tūkstoši cilvēkiem, kas e, ir miruši pie sāriem robežām kopš 2000 gada, vai par šiem uh, 18 tūkstošiem kopš 14. gada vai par pazudušiem bērniem šie tūkstoši. Uh, desmitiem tūkstoši, kas šajos nedrošajos ceļos uz Eiropu vienkārši pazūd, vai arī par izvarotām sievietēm Libijas, slimnī, uh, Libijas cietumos. Vai jūs to vēlties, vai jums e, būtu patika to darīt? Uh, to es jautāju padomu. Uh, jūs jau uz otru gadu bloķējat progresīvus priešlikumus, kurus parlaments ir ar divu trešdēju vairojumu vairākumu pieņēmis ne tikai uh, Dublinas sakarā arī. Uh, attiecībā uz uzņemšanas direktīvu. Jūs bloķējat pozitīvu, progresīvu politiskā patvērumu politiku. Jūs esat līdzvainīgi e, tajā, ka pie esāriem robežām ir tik daudz mirušo, un es kaunos jūsu vietā, jūsu un padomas vietā, un patiesībā jūs esat zaudējuši tiesības runāt par cilvēktiesībām. Paldies! Un tagad eiro brīvības un tiešās demokrātijas Eiropas vārdā pusotru minūtu Ferāras skundze. Paldies, priekšsēd. Tātad šī Eiropas politiskā patvēruma sistēma nedarbojās tādēļ, ka ir tik spēcīgs nacionālisms. E, e mēs neesam spējīgi solidaritāti iedzīvināt starp dalību valstīm. Līguma 80. punkts paredz ko pavisam citu. Taču šie trūkumi ne tikai neļauj šiem cilvēkiem garantēt viņu pamatiesības, bet arī rada liels izmaksas - apmēram 90, 69 miljārdi eiro ik gads tiek izšķērdēti šādā veidā ar šo neefektivitāti Dublīnas īstenošanas sakarā un bēgļu apakaļ nosūtīšanas sakarā, jo nav legāli imigrāti cīs iespēja. Cilvēki strādā ar uh, kontrabandistiem, jo viņiem ir spiest bēgt no kara un vajāšanām, ņemot vērā šo šausmīgo situāciju, kur uh, dalībvalsts tagad eh, no run runām pāriet pie darbiem. Uh, Eh, vai tā tam būtu jānotiek, eh, ka jūs parādītu solidaritāti. Jums ir beidzot jāatsakās no neokoloniālismu politikas, kas noved pie tā, ka vesela reģiona Āfrikas kontinentā eh, slīks nabadzībā un tādējādi tiek radītas milzīgas, tiek radīt milzīgi cilvēcīgu materiālu zaudējumu. Runājot par migrantu skaitu, ar ko runājam vakar arī ar konts kungu, eh, tātad mums ir jārod kopīgi risinājumi, eh, lai nenotiktu tā, ka visa Eiropas vienošanās projekts sabruktu. Paldies, tagad minūte. De Hrāfa kungs, eh, Eiropas brīvības grupas vārdā. Priekšsēžkungs padome, komisija viena otru slavē par migrācijas samazināšanu, bet būsim realisti tas ir aktivitāšu Turcijā rezultāts un korumpētās Lībijas eh, valdības rezultāts, kurām miljardiem nodokļu maksātāja līdzekļā aizplūst. Tas nozīmē, ka arī beidzot eh, ir uz eh, Mateo Salvini, Itālijas iekšēt ministrs, ir uzsācis vērsties pret nevalstiskām organizācijām. Un tas liecina arī par Eiropas Savienības vājo politiku attiecībā uz migrantu apakaļ nosūtīšanu Kaut gan Merkels kundzei nesen vēl nācās atzīt, ka Turcijas politika ir izgāzusies. Tagad e, cilvēki tiek sūtīti uz korumpētām Āfrikas valstīm, bet e, migranti skaits, apakaļ nosūtīti migrantu skaits joprojām ir nepietiekoši. Robežas ir jāslēdz. Ne tikai Eiropas Sanības robežas, bet arī e, atsevišķo dalību valstu robežas. Un līdz ar to arī šī cilvēku plūsmu uz Vāciju, kas ir migrantu galmērķis Eiropā, kļūst neiespējami. Bēgļi jānosūta apakaļ uz Āfrikas eh, piekrasts valstīm Eiropas. Eh, eh, Robeža apsardz to nedarīs, tādēļ tas jādara to valstu valdībām, kurā ir patriotisks valdības. Vienīgais risinājums ir suverēns valstis, kas sargā savus pilsoņus, jābeidz naudas izšķiedēšana, atbalsts Itālijai, Polijai, Ungārijai, un tas ir arī piemērs visai Eiropai. Un tagad eh, epididēls kungs politiskām grupām nepiedarošs. Itālija, Grieķija, eh, eh, piekrasts valsts ir pieņemšos bēgļus, neskatoties uz to, ka to kapacitāts jau sen ir pārsniegtas tur simtiem tūkstoši eh, patērumu meklētāji dzīvo ļoti nožēlojamos apstākļos, it īpaši jau Vācijā, un tā ir stigma mūsu civilizācijai. No otras puses, tagad, kad lietas ir pavirzījušās uz priekšu, Eiropas Sanība cenšas mūs pārliecināt, ka risinājums ir politiskā patvēruma sistēmas un Dublinas konvencijas eh, reformas. Taču šīs reformas nedos panākums ļoti vienkāršu iemeslu dēļ. Neviena dalībvalsts tos nepiemēros. Tie būs un paliks burti vien, vārdi vien, Jo kura dalībvalsts tad gal galā izskatīs patvērumu lūgumu? Tā būs uh, valsts, kurā šie cilvēki pirmo reizi riecējuši Eiropas Sanībā. Kā mēs šo plūsmu apstādināsim? Tam ir jānotiek tajās valstīs, kur šie cilvēki ienāk. Um, Pretējā gadījumā Grieķija arī būs tā vieta, kurā šie nelegālie migranti paliks mūžīgi. Eiropai ir jāizbeidz savu uh, lieklību un jāļauj dalībvalstīm sargāt savus robežus. Paldies! Paldies, un tagad eh, individuālie runātāji pusotru minūte. Volzenbergas eh, Vrionīdī kundze. Paldies. Dāmas un kungi, mēs labi apzināmies, ka šis jautājums ir uh, ļoti nopietnas Eiropas saimnībā pēdējo piecu gadu laikā. Esam pieņēmuši kā parlaments dažus nozīmīgus lēmumus, un tomēr e, paliek tā, ka Dublīnas e, e, līgums, kas bija labs principā joprojām, vai tā reformas priekšlikums vēl joprojām ir iestrēdzis padomē. Eiropas saimnībā ir jāsāk rādīt solidaritāte, jo tā ir visu dalību valstu atbildību. Fakts ir tāds, ka mēs neefektīvi risinām šo problēmu. Un tas nav komisijas vai parlamenta e, dēļ. Un tādējādi tikai populisti gūst panākums. Ir jāpierāda, ka demokrāti spēj populismu uzvarēt. Es esmu grieķieti, jūs zinat manas valsts geogrāfiju, jūs zinat uh, 2015. gada dramatiskos notikumus, bet problēma turpinās, un manas valsts valdība vai bija problēmas ar šo migrācijas plūsmu pārvaldīšanu, un tomēr mēs bijām pirmā valsts, kura demonstrēja solidaritāti darbībā, un tam ir arī jātiek demonstrētam nākamajās uh, vēlēšanās. Paldies, paldies, un tagad vēlos paziņot, ka laika trūkuma dēļ zilo kāršu jautājumi netiks pieļaut, atvainojos Kārver kungam, bet brīvais mikrofons būs vismaz eh, īsas brīvā mikrofona debats. Tad Valenciāno kundze pusotru minūtu. Paldies. Paldies! Visu laiku gribētu pateikties Rumānijas prezidentūrai, jo te mums bija pēdējā iespēja, lai uh, nedaudz um, palīdzētu risināt šo uh, problēmu. Un uh, tiešām, nu, uh, ir eh, pēc Austrijas prezidentūras jums tiešām ir iespēja, jo nu tiešām ļoti eh, bēdīgi, ka mums atkal jārunā par šo jautājumu parlamentā. Nu, protams, šis parlaments, tāpēc mēs esam, bet Eiropas pilsoņiem ir jāzina, ka šis parlaments ir izpildījis savus uzdevumus, ka mums ir sava ceļa karta, lai atrisinātu smago humanitāro krīzi eh, kas notiek vidusjūrā un Āfrikā, ka mums ir sava recepte, Eh, tā lai reformētu Dublinas sistēmu, lai tā būtu efektīva un cilvēcīga, un ka valdības, ļoti daudzas valdības eh, dalību valstīs bremzē šo risinājumu. Ļoti svarīgi, lai pilsoņi to zinātu, jo pilsoņi runā par Eiropas Savienību kopumā, bet te nav runa par visu Eiropas Savienību. Parlaments ir paveicis savu darbu, komisija lielā mērā ir paveikusi savu darbu, un padomi ir tā, kas eh, liet šo risinājumu. Mēs runājam par šo vidusjūras problēmu, tā it kā tā būtu humanitāra humanitāra drāma. Eh, tas ir arī nosaukumā, bet eh, mēs pret to izturamies tā, it kā tas būtu tikai tāds tehnisks jautājums, un te 49 cilvēki riņķo ziemā un eh, nevar piestāt, tāpēc, ka mēs nevaram viņus uzņemt kādā no mūsu ostām. Un tas notiek tāpēc, ka Eiropas Savienības valdības ir tās, kas bremzē Eiropas kopīgu migrācijas un patvērumu politiku. Pilsoņiem tas ir jāzina, un lai arī valdībām viņi to saka, jo uzstāž šis parlaments, protams, tur ir 20. 27 dažādu uh, valstu pārstāvi, arī dažādas politiskās grupas, bet uh, mums ir izdevies balsot par svarīgu vienošanos, kas ļautu atrast risinājumu šai drāmai, ko piedzīvo bēgļi un imigranti. Mēs esam paveikuši savu darbu, bet uh, tagad pienāca laiks jums rīkoties padomē. Es tikai vēlējos vēlreiz atgādināt visiem pieturēties pie jums atvēlētā runāšanas laiku. Un tagad Halla Aho kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pēc daudziem debašu pilniem gadiem mēs neesam pat pietuvojušies risinājumam migrācijas krīzei. Un iemesls tam ir tāds, ka kā komisijas, tā arī parlamenta skatījums ir utopisks. Daudzi saka, ka Eiropas Savienībai daudz kas būtu jārisina, bet mēs nevēlamies nespējīgus risinēj, risinājumus. Kopīgā patvēruma migrācijas politika Eiropas Savienībā balstās uz solidaritātes principu, tomēr vairums Eiropas iedzīvotāju nevēlas pārvaldīt migrāciju, viņi vēlas mazāk migrantu. Vienkārši, jo masīva migrācija no trešajām pasaules valstīm grauj mūsu valstis. Es uzskatu, ka adekvātiem migrācijas risinājumiem, kad mēs tos redzēsim. Dalību valsts to vēlas, un es ceru, ka nākamais Eiropas parlaments, ko mēs ievēlēsim maijā, tiešām sapratīs to, ko iedzīvotāji vēlas un to, ko nē. Un tagad divas minūtes Intveldes kundzei lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētājs kundze. Ko gan mēs teiktu, ja 2000 cilvēki mirtu? mēģinātu, mēģinot pāriet Trumpa uzcelto robežas mūri, mēs to nosauktu par drausmīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Bet tagad tikko mēs dzirdējām, ka Rumānijas prezidentūra apgalvoja, nosaucot skaitļus, ka situācija ir būtiski uzlabojusies. Prieksēdētājs kundze. Pāri par diviem tūkstošiem cilvēku pagājuši gadu gāja bojā noslīkstot vidusjūrā bet mēs nosodam Trumpa celto mūri, bet mēs esam precīzi tādi paši. Eiropa ir kā cietoksnis. Jūs, prezidentūra, ceļat šo cietoksni, ceļat šādus mūrus, tieši tāpat kā Trumps. Trumps un viņa muļķīgā siena Mēs to nosodam, bet eh, šobrīd populisti izmanto mūsu eiropiešu rīcību savām populistiskajām eh, dzirnavām. Tas, ka mēs miljārdus dodam nestabiliem Āfrikas režīmiem, neko nemaina. Es uzskatu, ka ne tikai Eiropas parlamentam un komisijai ir kaut kas jādara, arī vietējiem, re, vietējām pašvaldībām ir kaut kas jādara. Piemēram, Gdaņskas mērs, kur svētdien rupi nodūra publiskā vietā, viņš atvēra savu pilsētu migrantiem. Ko dara baznīcas? Baznīcas visu laiku mēģina mudināt uz adekvāts migrācijas politikas izveidi, un tādu spēlētāju ir daudz. Es vēlētos uztve, uzteikt komisiju par tās pūliņiem un vēlētos pateikties visiem, kur mēģina veidot cilvēcīgu, adekvātu migrācijas politiku. Un, eh, piemēram, visi šie piedāvātie risinājumi, apgriešanas politikas, tās ir vienkārši muļķīgas Eiropas padomas politiskas spēlītes. Dariet to, ko Eiropas iedzīvotāji vēlas, redzam, jūs darām. Vācija ir pierādījusi, ka var izveidot adekvātu migrācijas pārvaldību, dariet tāpat. For... Paldies, un tagad viena minūte Lamberts kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, vēlētos tomēr sākt ar cibariem, cipariem. 65 miljoni jūs pieminējāt šādu skaitli. Tie ir cilvēki, kuri nedzīvo savās mājās. Viņi nedzīvo savās dzimtajās mājās un izcelsmes valstīs. Ir migranti, ir, ir eh, bēgļi Un es domāju, ka šādu cilvēku kļūs arvien vairāk, jo arī klimata izmaiņas dod savu artavu migrācijas plūsmas uzkurināšanā. Ko mēs Eiropas Savienība daram klimata izmaiņu samazināšanā vai pat apturēšanā? Bet uh, Eiropas politika, kāda tā ir, šobrīd mēs vēlamies pamainīt mūsu attīstības eh, palīdzību jo attīstības palīdzībā galvenais punkts šobrīd tiek likts uz migrācijas samazināšanu un nevis uz nabadzības apkarošanu. Tas, ka mēs arvien vairāk pievaram acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem Lībijā un Turcijā, tas, ka Eiropas Savienība dara pārāk maz atpakaļ nosūtīšanā un pārdalē, tas, ka Dublinas regula nedarbojas, tas, ka dalību valstis nevēlas korekti īstenot patvērumu politiku Eiropas Savienībā, Tas viss ir novedis pie tā, ka mums ir jāpaskatās pašiem uz sevi, ko mēs varam darīt labāk un nevis vainot visu laiku citus. Tagad Spinelli kundze, vienu minūtu lūdzu. Jā, paldies! Mēs e, daudzinam un atkārtojam vēl un vēlreiz, ka Eiropas Savienība balstās uz tiesiskumu. Meli. Mēs e, nebalstamies uz tiesiskumu, mēs visu laiku un regulāri pārkāpjam kā Eiropas tā starptautiskos likumus un līgumus. Mēs te runājam par drošību, par robežu kontroli, par migrācijas e, plūsmu, par patvēruma procedūrām, bet eh, Dublina 4 regula ir iestrēgusi padomē un ir ārkārtīgi daudz citu jautājumu, kur ir iestrēguši tādā vai citā institūcijā jau gadiem. Tā rezultātā cilvēki vēl joprojām mirst, tie, kuri mēģina glābt šo mirstošo dzīvības, tiek saukti pie tiesas un tiesāti kā krimināli noziedznieki. Uh, Tas, ka patiesībā migranti ir spiest uzturēties drausmīgos apstākļos Lībijā un e, faktiski šobrīd šīs migrācijas nometnes mēs varam saukt par nāves nometnēm. Es domāju, ka Avrombolas kungs, jums ir taisnība. Jūs teicāt, ka ir pienācis pēdējais laiks kaut ko darīt. Gill, for... Nākamais Gila kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Lamberta kungs eh, teica to, ka cilvēki eh, sēžas nedrošās laiviņās, lai dotos pāri jūrai un atstātu Elli Lībijā. Lambert kungs jau ir aizgājis no šīs telpas, bet eh, tie migranti, kuri ierodas eh, Francijā, viņi Francijā negrasās palikt. Viņi e, vēlas nokļūt Anglijā, viņi vēlas tikt pāri Lamanšam. Šie cilvēki nav patvērumu meklētāji, ekonomiskie migranti vai sauksim kādā īpašības vārdā vēlamies - migranti. Mēs vēlamies pamainīt Eiropas Savienības patvērumu migrācijas politiku, bet kamēr mēs nebūsim tikuši garā, galā ar šo bēgļu terminu, kamēr mēs netiksim galā ar migrācijas plūsmu, kuru mēs definējam nepareizi, mēs neko nepanāksim. Mums beidzot ir jāsaprot un jāsaskaita, cik cilvēku ierodas Eiropā. Šobrīd vietējās varas iestādes ir konkrēti pateikušas, ka šiem cilvēkiem nav nedz māju vietu, nedz darba vietu, nedz viņu bērniem skolu, nedz veselības aprūpas iestādēs vietu, lai visus izārstētu. Nu nevar vienkārši tā atvērt robežas, kā to izdarīja Vācija pirms trīs gadiem, un pēc tam attiekties, ka nevar tikt galā ar miljoniem cilvēku, kas tajā ienāk. Polija, Ungārija. Tās ir valstis, kuras nevēlas migrantus, jo tās nevēlas, lai viņu infrastruktūras vienkārši sabruktu. Es domāju, ka valdības, kuras vēlas pārvaldīt savas valstis, ko tad mēs tām pārmetām? Kamēr mēs nesapratīsim, cik cilvēku konkrēti ierodas Eiropā, kamēr mēs tos nesaskaitīsim, tikmēr mēs nezināsim, ka cilvēki, kuriem tiešām ir nepieciešama palīdzība un bēgļu status, ka mēs viņiem varam palīdzēt. Šobrīd cilvēki ir noguruši no šiem politiskajiem saukļiem un patiesībā sāk pagurt arī, arī palīdzot cilvēkiem, kuriem palīdzība tiešām ir nepieciešama. Mēs, pamainot Eiropas patvēru un migrācijas politiku, tikai nomainām uzsvars. Tas neko neatrisinās. Borgecijo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nerunātu drīzāk, eh, es nerunātu par Eiropas cietoksni, es runātu par Itālijas cietoksni. Jāsaka, Itālijas, eh, Itālija ir eh, īstenojis populistisku politiku, kas ir ļāvusi pārtraukt šo cilvēku pārvadātāju politiku, un tam ir piekritusi Eiropa. Komisārs Avramopoulos kungs ir aizmirsis par 760 eh, imigrantiem, kurus eh, šī Eiropa ir uzņēmusies pārvietot, un, e, un Itālijas valdība bija lūgusi atbalstu no Eiropas, bet Eiropas eh, valstu valdības ir izrādījušas solidaritāti ar Avramopuls kungu. Tāpēc lūdzu pasakiet pavisam skaidri, uh, Šie imigranti, kas bija jāpārvieto no Itālijas uz citām valstīm, nav tikuši pārvietoti uh, par spīti visiem šiem uh, apgalvojumiem no Eiropas puses, un Itālijai ir jāturpina ciest no šīs absurdās politikas. Ir jāpārtrauc šo uh, imigrantu plūsmu. Un Itālija ir spiesta piemērot uh, šos pasākums, tāpēc, ka tā respektē Eiropas politiku priekšsēdētāji. Šī iemesla dēļ nav iespējams uh, uzdot, brīvā, uzdot zilā skatīts jautājums, tāpēc, ka deputāti neievēlo uh, viņiem atvēlēto laiku. Un tagad vārds uz uh, vienu minūtu Valfkungam, kurš varētu mums uh, dot labo piemēru. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas eh, Savienībai nav iespējas kontrolēt imigrāciju. Eiropas uh, politika uh, cenšas uh, pārvērst šo imigrantu plūsmu par taksometru, jeb pārvadāšanas dienestu. Un ir jācenšas risināt imigrācijas problēmas ārpus Eiropas Savienības. Uh, Un Eiropas politika ir novedusi pie nelikumīgas eh, cilvēku pārvadāšanas, eh, pie nāves gadījumiem. Tas ir novedis pie tā, ka cilvēki tiek pārvietot uz Eiropu, lai viņi strādātu šeit piespiedu darbu. Un tagad mēs ceram uz uh, dalībvalstu vadītājiem uh, Sebastians Kurts Austrijā, Viktors Orbāns Ungārijā un Salvini Itālijā. Šie demokrātiskie uh, līderi ir pārņēmuši kontroli pār imigrācijas uh, plūsmu. Robežas piedara nācijām, bez robežām nav nāciju, ir uh, tikai nelikumīgo pārvadātāju centieni nopelnīt. Paldies, paldies, un tagad vārds Gāzes kundzei kolēģi gribam tiešām palīdzēt, tad mums ir jā apstādina tas, ka tūkstošiem migrantu apdraud savas dzīvības, eh, cenšoties nokļūt mūsu kontinentā. Tādēļ ir skaidri jāpasaka, ka nelegāli nevarēs nokļūt Eiropā. <clears throat> ir jārada eh, pie vidusjūras eh, piekrastes droši, droši patvērumu nometnes Āfrikas, Āfrikā, eh, jo pretējā gadījumā mēs šo visu cilvēku kontrabantu, kur atbalsta arī Eiropas NVO, veicinām. Āfrikas uh, iedzīvotājs skaits līdz 2050. gadam ir paredzēts, ka divkāršosies, tādēļ mums problēmas būs vēl gadu desmitiem. Eiropas migrantu, uh, migrantu pārdalīšanas starp Eiropas valstīm nebūs risinājums, arī nekas human, nekā humanitāra tur nav. Ir, uh, Eiropas, Afrikas e, e, jauniem vīriešiem pārāk daudz stimulu doties uz Eiropu, jo e, tas ir visādā veidā atvieglots. Eh, eh, mēs tikai menedžējam eh, situāciju, kurā diezgan brīvi darbojas cilvēku kontrabandisti. Mums ir jāpalīdz tiem, kas ir nokļuvuši grūtībās, bet nevis jāimportē problēmas uz Eiropu. Mums ir jāatbalsta šie cilvēki cilvēcīgā veidā, bet nevis jāveicina vēl cilvēku kontrabandu. Tagad pusotru minūšu Lainas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, sagaidīju, ka padome nāks klajā ar savu paziņojumu vispirms atvainojoties sīvačs eh, pārstāvjiem, eh, bet tā vietā, nē, padome nāca klajā ar savu parasto uzstāšanos, sakot, ka imigrantu skaits ir samazinājies un ir apkaunojoši, ka eh, ne Maltas, ne Itālijas, ne citu valstu valdības nav atvēruši savus ostas uh, imigrantiem. Un man šķiet, ka tā vietā, lai virzītos uz priekšu, mēs drīzāk speram soļus atpakaļ. Tikai uh, eh, 30 tūkstoši imigrantu ir izdevies uh, pārvietot, un tagad ir nepieciešams pārvietot tikai 44 cilvēkus, un nav iespējams to panākt. Ik vienai dalībvalstī ir jāuzņem patvērumu meklētāji, un uh, mums ir jācenšas nodrošināt uh, vienlīdzību dalībvalstu starpā. Mums ir jāizteno šī reforma, to sagaida Eiropas pilsoņi. Uh, un jūsu egoisms uh, tikai pasliktinās situāciju. Kā jau teica kolēģis Borgēzijā, jūs uh, balsojāt pret uh, Dublins reformu, un ko jūs šodien mums varat pateikt vairāk? Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, Vīnbergs kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudz mēs te pļāpājam par reformām, piemēram, Dublinas regulas reforma. Un tas nozīmē, ka piespiedu kārtā migranti tiks sadalīti pa dalību valstīm. To jau vajadzēja saprast no paša sākuma, ka tas neizies cauri. Jūs daudz te pļāpājat par solidaritāti, bet neizprotam, ka īstenu solidaritāte nevar tikt īstenota piespiedu kārtā. Uh, Eiropas Savienība nekad nevar uzspiest kādai dalību valstī izrādot solidaritāti, uzņemt kvotu ietvaros migrantus. Tieši tāpēc Eiropas Savienība ir tik ļoti sašķelta šodien, un šī plaisa kļūst arvien lielāka. Bet jūs joprojām nesaprotiet, ka migrācija ir jārisina tur, kur tā rodās. Lai mēģinātu piedāvāt ilgspējīgus risinājumus, jūs izvēlaties spēlēt politkorektas spēlītes un aicināt uz humānismu smieklīgi. Patiesu solidaritāti nevar nedz izveidot, nedz reformēt. Paldies! Thank you. Um, Madam Valencia. Paldies, Valenciāno kundze, jūs atsaucāties uz reglamenta punktu, nosauciet to un uh, vārds jums. Nē, nu runa pavisam vienkārši. Te ir runa par uh, kaut kādu pieklājības minimumu parlamentā. Pirmkārt, Borgeso kungs jau uh, cik ilgi pāris, pārsniedza uh, atvēlēto laiku viņš pārtrauc citus deputātus ar izsaucieniem. Nu, jums to nevajadzētu pieļaut. Priekšsādātā, jā, patiešām es vairākos gadījumos eh, neiestājos un nepārtraucu runātājus, eh, lai eh, būtu godīga pieeja. Bet nu, tagad došu vārdu Urtas un kungam. Jā, paldies priekšsādātāji runājot par bēgļiem un patvērumu. Nu, ir e, liels problēmas starptautiskajās tiesībās, bet pirmkārt ir tas, ka mums nav atbilstošas uzņemšanas e, politikas. Pievienojos arī tiem, kas lūdz prezidentūrai e, virzīt uz priekšu Dublinas reformas pār Mm, pārmaiņas. Lūdzu, nedaudz lēnāk runājot. Jā, nevar vairs skavēties attiecībā uz mm, cieņpilnu patvēruma mm, politiku. Un otrkārt par e, šo politiku nevar atstāt cilvēkus e, uz ūdeņiem bez e, atbilstīgas iespējas piestāt, un Open Arms šis kūģis ir aizturēts Barcelonas ostā, vairs neļauj tam doties ūdeņos ar aizbildinājumu, ka nav pietiekamas uh, pamatojuma tam doties, bet nu, tiešām lūdzu nevajag kriminalizēt eh, palīdzību, ko sniedz NVU, ja jūs, pa, NVO, ja, eh, ja jūs paši nevarat tādu sniegt. Un lūdzu atbloķēsim arī Dublinas eh, regulu. Tagad Zilogas kungs, dāmas un kungi, nu, tas, ko jūs darat, nevar tos nosaukt par patvēruma un migrācijas politiku. Drīzāk jūs slēdzat un pārceļat citur. Uh, robežas. Nu, tas ir tā kā nogalēt, bet uz vēlāku laiku. Cilvēki noslīgst vidusjūrā vai tiek pamesti tuksnesī, nu kāda starpība, tie tak migranti un turklāt eh, nabadzīgi. Bet eh, pirms eh, dažām nedēļām mēs devāmies uz Nigēru, ko citi sauc par emblemātisku piemēru tam, kā